Man liekas, ka mēs varam sākt darbu. Ja, liebe Kolleginnen, Dārgie kolēģi, cienītās dāmas, godātie kungi! Šodien esam satikušies mūsu sanāksmē, darba kārtība ir pieeja, vai mēs varam apstiprināt darba kārtības pro projektu. Ja nav iebildumu, tad tā ir apstiprināta. Vēl gribētu pateikt, ka pagājuši nedēļa mums bija daudz darba, jo bija baumas, ka komisārs Šefčovičs, kuru mēs atbalstījām vienbalsīgi, ka viņš varbūt tiks pārlikts uh, citā vietā un ka mums būs cits komisārs. Un tāpēc es vērsos pie visiem koordinatoriem, proti, ka es rakstīšu Junkaram vēstuli uh, par to, ka mēs esam pārliecināti par mūsu balsojumu, un ka mēs gribētu, lai viņš šo pozīciju saglabā un lai viņš netiktu um, apgrūtināts ar citu portfeli un lai mums nebūtu jāorganizē jaunu uzklausīšanu. Visi septiņi eh, koordinatori piekrīt šai vēstulē, to es nosūtīju Junker kungam, arī parlamentu priekšsādātājiem Šulcam, un mēs ceram, ka saņemsim pozitīvu atbildi, ka tur nekas nemainīsies. Vēstuli es nosūtīju arī visiem koordinatoriem, un ja jūs vēlties to izlasīt, tad pajautājiet saviem koordinatoriem. Viņi jums izstāstīs, ka tā tas arī bija. Un es ceru, ka tas būs pēdējais punkts uz I, un ka mums nebūs jāorganizē jaunu uzklausīšanu. Tad 3. Eh, septembra sanāksmes protokols, ja nav nekādu iebildumu, Tad tas arī ir apstiprināts. Koordinatoru uh, sēdes lēmumi 3. un 18. septembris, tad bija sēdes, uh, šie lēmumi ir pieejami, un ja līdz šai pēcpusdienai līdz 4. nebūs uh, nekāda iebilduma, tad tie tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Labi, tas ir arī pieņemami. Tagad pirmā balsošana. Mums šodien ir vairāki balsojumi par sarunām ar padomi. Vispirms testa balsojums. Vai visiem ir balsošanas kartes līdzi? Labi. Plenārsēdē tas nav iespējams, bet eh, šeit mēs to varam izdarīt. Nu, varbūt problēma būs atrisināta, jo tautas partija bieži vien ir par pāris balsiem vairāk. Tātad pārbaudīsim pirmajā testa balsojumā to. Ah, ah. soll es jetzt nochmal probieren? Es ist ja nicht. Jetzt nochmal? Ja, vēlreiz. Uh, vielleicht, wenn Sie Varbūt jūs varētu apsēsties citā vietā. Now it's, Now it's okay. Tagad darbojas. Labi. Paldies. Ir 39 balsošanas kartes, viss ir pareizi, precīzi. Ādā. Gut. Labi. Tad uh, tagad balsosim, nobalsosim, sākam balsot, beidzam balsot. Šeit jūs redzat rezultātu. Nē, man liekas, ka jums vispirms ir jāsaka, kā jūs balsojāt, ja jūs gribat balsot mutiski, lai jūs neietekmētos no uh, sasniegtā rezultāta. Bet es tas vien, vienmēr paskatīšos, tad jūs man pateiksiet, kā jūs balsosiet. Labi, tad tagad ir uh, pietiekami deputātu, tad sāksim sarunu mandātu attiecībā uz visām sešām dzelzceļa paketes daļām pa vidu bija baumas, ka ir vēlme to visu sadalīt, bet mēs vienmēr teicām, ka mēs esam par visām sešām daļām, to mēs janvārī uh, izlēmām. Tātad mēs balsosim atsevišķi par katru mandātu, un katru reizi ir vajadzīgs absolūtais uh, komitejas deputātu vairākums, un tas ir 25 balsis, kas ir vajadzīgs. Sāksim. Sāksim balsot par eh, svariem un eh, par masu un gabarītiem. Aso, erstas... Ā, ah, nē, vispirms par dzelzceļu nozars tiesību kopu, aktu kopumu. Tur uh, referents ir Sasolī. Sākām balsot. Beidzam balsot. Un rezultāts ir skaidrs. 37 par 3 pret. Neviens nav atturējies pieņemts. Otrais mandāts. Vims Vanderkamps ir uh, referents. Sākam balsot. Kā jūs balsosiet? Beidzam balsot. Tāds pats rezultāts pieņemts. Trešā daļa. Bilbao kundze. Viņa ir referente, es viņu neredzu. Ā, tur viņa sēž. Labi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un 38 pret 2. Nu, milzīgs pārmaiņas. Nākamais ziņojums. Mihails Krāmers ir referents, es viņu diezgan labi pazīstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 38 pret 2. Neviens nav atturējies. Nākamais ir Roberta Zīles ziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pret 2. Viens, eh, vienmēr vienu vajag pieskaitīt. Nākamais ir Mēris Kilonens ziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 36 pret 3, respektīvi plus 1, 37. Tad tagad pāriesim pie nākamās balsošanas direktīva par masu un gabarītiem. Jerks Laiktfrīds ir referents. Vai viņš ir klāt? Nē, tik un tā mēs balsosim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 38 pret 2, tātad 39. Tātad dzelzceļa transporta statistika. Referents ir Mihails Krāmers. Sākam balsot. Es nesapratu. Nu, tūlīt uzzināsim. Beidzam balsot. 39 pret 1, tātad 40 pret 1. Nākamais balsojums ir eh, statistika attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdens ceļiem. Bās Aikhauts ir referents, sākam balsot. Beidzam balsot. 39, viens atturējies, neviens nav balsojis pret, tātad 40 pret 1. Tie bija visi balsojumi. Heute... Šodien pie mums ir ieradušies uh, MUV ģenerāldirektorāta pārstāvi no komisijas, lai uh, ziņotu mums par delģēto tiesību aktu uh, un tieši par uh, Eiropas līmeņa reālaika satiksmes informācijas sistēmu. Gribu norādīt uz vairākām lietām. Pirmkārt, ITS direktīva 2010-40 ES eh, ir uh, juridiskais pamats, lai pieņemtu delģētos tiesību aktus par specifikācijām attiecībā uz ITS. Otrakārt, Eiropas parlaments attiecībā uz delegētajiem tiesību aktiem uh, ir ar tiesībām divreiz to pārbaudīt. Pirmkārt, var lēmt šo deleģējumu atsaukt, un otrkārt, var arī iesniegt iebildumus pret uh, priekš, piedāvātiem priekšlikumiem un lūgt komisiju nāk klajā ar jaunu priekšlikumu, kas ņem vērā parlamenta iebildes. Uh, šajā gadījumā uh, šeit uh, ir runa par sagatavošanas pasākumu. Tas nozīmē, ka tik līdz formāli tiks iesniegts priekšlikums, tad tiks noteikts no, uh, konkrēts termiņš, kurā var iesniegt iebildumus. Tagad lūgtu komisijas pārstāvjus īsi uh, izklāstīt uh, informāciju par ITS un draudētiem tiesību aktiem. Kučinskas kundze, lūdzu, jums vārds. Thank you uh, very much, Mr. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, sveicināts. Pirmkārt, es gribu pateikties par iespēju šodien prezentēt jums informāciju par projektu deleģētajam aktam, jo pirms komisija pieņem šo aktu, mēs varētu uzklausīt viedokļus par šo jautājumu. Pirmkārt, ņemot vērā ietvaru, kurā mēs darbojamies, ETS direktīva sākās, 2000, stājās spēkā 2010. gada augustā, un tā tika pieņemta ļoti īsos termiņos, arī pateicoties parlamenta ieguldītajam lieliskam darbam. Un šī direktīva bija ar trim galvenajiem mērķiem. Pirmkārt, pātrināt koordinēto izvietošanu un inteliģento sistēmu izmantošanu ceļu transportā, uzlabot e, starpoperabilitāti un ETS kontinuitāti Eiropā. Un ir definētas sešas prioritāras darbības, kur komisija prezentētu deleģētos aktus. Reālā trafika informācijas servis ir viena no šīm uh, prioritātēm. Svarīgi ir paturēt prātā to, ka deleģētajiem aktiem komisija nepieprasīs šos pakalpojumus izvietot, bet gan paredzēt noteikumus šādu pakalpojumu izvietošanai dalībvalstīs. Deleģ, pilnvar deleģēšana ir paredzēta direktīvā uz septiņiem gadiem, tātad līdz 2017. Jāpatur prātā, kā pirmās ETS direktīvas skar relatīvi jaunu jomu eh, starp transportu un ICT. Mēs dzīvojam laikā, te tehnoloģijas mainās ļoti strauji, bet arī jaunā likumdošanas struktūrā, jo deleģēti akti ir relatīvi jauns instruments gan komisijai, gan parlamentam un padomēji. Tāpēc, tad, kad mēs uzsākām darbu par šiem deleģētiem aktiem, mēs uzskatījām, ka tas ir jādara sadarbībā. Tas nozīmē gan ar dalībvalstīm, ar ekspertu grupām, gan arī nodrošinot tran komitejas pārstāvi klātbūtni šajās sanāksmēs un arī turpināt organizēt tādas sanāksmes kā šodien, lai mēs varētu jūs informēt par deleģēto aktu, kuram vēl nav pabeigtas starp dienestu diskusijas, un tikai pēc formālās pieņemšanas tas tiks nosūtīts padomēm parlamentam. Par konkrēto deleģēto aktu par reālā laika satiksmi. Mēs vairāk kā gadu pie tā strādājam. Mēs iesākām ar plašām konsultācijām, bija septiņas ekspertu sanāksmes, piedalījās strāna sekretariāts, un šīs uzdevums bija visai saspringts, jo uh, vajadzēja pirmkārt aprakstīt to, kas ir šajā deleģētajā aktā jāiekļauj, tāpēc mēs gribējām veidot kopīgu redzējumu, kam varētu piekrist gan dalība valstis, gan komisija. Tāpat arī mēs gribī, gribējām panākt to, ka mēs nosaucam risināmos trūkumus un lai mēs nāktu klajā ar tādu pieju, kas no vienas puses nodrošinātu priekšrocības, no otras puses neizraisītu nevajadzīgas apgrūtinājums dalībvalstīm. Tāpat datu uzraudzības, uz, datu uzraugs ir nozīmīga figūra šeit, jo datu uzra aizsardzības uzraugam ir jātiek pienācīgi informētam par notikumiem. Personas dati gan netiks skatīti šeit, jo mēs runājam par ceļu un par satiksmes regulēšanu, tātad mazāk personiska un automašīnu informācija, jo tā tiks saņemta infrastruktūras sensoros. Kā jau es sacīju, gan komisārs Kalas, gan kandidāts Šefkovičs apsolīja, ir apsolījuši pielikt pūliņus, lai tran komiteja tiktu pienācīgi informēta par pa, sanāksmu norusi. Un vēl es gribētu runāt par reālā laika satiksmes informācijas deleģēto aktu konkrēti jāpatur prātā, ka šādas prasība pēc šādas informācijas parasti virz tirgus, un tas jau pastāv praktiski visās dalību valstīs. Reālā laika satiksmes informācija tiek nodrošināta lietotājiem caur dažādiem kanāliem. Tomēr darba procesā mēs esam konstatējuši, ka vēl aizvien pietrūkst pārrobežu turpinājuma, dažkārt starptautiska turpinājuma, jo dati, kas ir pieejami, vai nu nav savietojami, vai arī nav vienā formātā. Tas ir pirmkārt, otrkārt, esam novērojuši, ka pakalpojumu kvalitāte nav pietiekami augsta, precizitātes uh, saulaicīguma un precizitātes ziņā. Šeit būtu nepieciešama piekļuve un apmaiņa ar datiem un to aktualizēšana. Tāpēc mēs koncentrējamies uz pienācīgumu, iet līdzsvarā likumdošanā izveidošana, kas dotu iespēju šādu precīzu, drošu un saturīgu informāciju nodrošinošu pakalpojumu sniegšanu attiecībā uz reālā laika satiksmes informāciju. Mēs vēlētos proporcionālu pieeju, kur maksimāli dalību valstīm tiek atstātas rīcības brīvības attiecībā uz ieviešanu, un tāpēc šī deleģēta akta pašā centrā ir norādīta nacionālā pieejas punkta izveidošana, kas būtu de facto vienīgais piekļuves loks šai informācijai konkrētā teritorijā. Papildus tā saucamajiem atklājēju pakalpojumiem ik viens lietotājs varēs piekļūt datiem un noskaidrot, kādi dati ir pieejami attiecībā uz konkrētu eh, tematu, kur šie dati tiek glabāti un kā tos izmantot. Tas nozīmē papildu informāciju uz eh, specifiskiem līguma nosacījumiem. Ir trīs datu kategorijas e, identificētas - statistiskie dati, dinamiskie un satiksmes dati. Dokumentu pielikumā ir piemēri šādiem datiem, kas varētu būt par informācijas korpusu. Tālāk runājot par eh, informāciju ceļu tīklus, satiksmes noteikumu, reālā laika satiksme un tā tālāk. Tomēr jāatzīmē, kā pielikumā iekļautais saraksts nav visaptvarošs un ekskluzīvs. Tas nozīmē, ka to var veidot dalībvalstis šo pakalpojumu izvietojot. Tāpat arī Tad, kad mēs runājam datu, par datu interoperabilitāti, mums ir jābūt standartizētam formātam. Dati, kas eh, tiek iesniegti nacionālam piekļūs eh, punktam, tiem ir jābūt mašīnu lasāmiem dinamiskajiem datiem, un arī satiksmes datiem. Savukārt statiskajiem datiem mēs lūdzam standartu formātu, kas atbilst direktīvas prasībām. Svarīgi ir tas, ka mēs nepieprasām jaunu formātu, abi šie formāti jau ir izveidoti un iesakņojušies lietošanā. Mēs arī runājam ne tikai par nosacījumiem datiem, kas ir pieejami, bet arī nosacījumu datu aktualizēšanu, tā izskaitā tā savlaicīgumu. Reālā laika satiksmes informācija ir ļoti būtiska satiksmes drošībai. Un svarīgi ir tas, lai tad, kad dati tiek, tiek iesniegti, tie varētu tikt regulāri aktualizēti. Un visbeidzot, Vēl viens aspekts apspriests ar dalībvalstīm ir geogrāfiskā izplatība. Mēs piedāvājam visaptverošu Trans-Eiropas eh, ceļu tīklu, lai varētu panākt konsekvenci un harmonizētu lietotāju pieredzi. Tomēr mēs atstājam iespēju dalību valstīm, ja tās tā uzskata par pareizāku, kā deleģēta akta prasības tiek attiecinātas uz citām ceļu grupām, Eh, tā saucamajām prioritātes zonām, vai tās atrastos pilsētām, vērpus pilsētām, bet par to lēmtu dalību valsts. Un pēc tam, kad deleģētais akts tiks pieņemts, šīs specifikācijas attieksies uz jebkura veida reālā laika satiks, reālās satiksmes informāciju. Kā jau es iesākumā sacīju, šis dokuments vēl nav pieņemts komisijā saskaņā ar iekšējām procedūrām, bet es e, ļoti labprāt uzklausītu jūsu viedokļus un jautājumus. Paldies, un tagad vispirms došu vārdu referentei, kas ir Gezina Maisner. Paldies, priekšsādātāji! Paldies arī komisijai. Manuprāt, tas ir labi, ka mēs tik laicīgi tiekam iesaistīti. Mums ir liels prieks, ka varam iesaistīties šo delģēto tiesības aktu apspriešanā un parlamentā. Mēs visi uzskatām, ka inteliģentās transporta sistēmas ir kaut kas eh, pozitīvs, lai samazinātu sastrēgums un tā tālāk. Daudzām lietām noderīgs. Un man ir daži jautājumi. Pirmkārt, šeit ir runa par datu harmonizēšanu un galvenokārt eh, eh, savākt datus no tām dalībvalstīm, kas tāpat jau vāc datus. Tas, protams, ir saprātīgi, bet jautājums ir, cik tas viss maksās un kurš par to maksās. Tas ir viens jautājums, kas man interesē. Un tad, cik lielā mērā um, tādējādi varētu rasties izmaksas arī privātajam sektoram, vai to var kaut kā aplēst skaitļos. Un vēl viens jautājums, kas man ļoti nodarbina. Vienmēr, kad tiek vākti dati, tad vienmēr ir jādomā arī par datu aizsardzību. Es uh, esmu par inovācijām un datu vākšanu un apmaiņu, ja tie ir pieejami. Jūs runājāt arī par datu atkārtot izmantošanu. Bet jautājums ir, kurus datus, kas lietos, kas varēs tos nodot tālāk. Ceļu satiksmē ir arī virkne datu, kas uh, nāk no pašām automašīnām, daudzām mašīnām, jo daudz kas ir iebūvēts, proti, ka var vākt datus par um, automašīnu lietošanas veidu, braukšanas stilu, kādi ir tie dati, kas tiek vākti, kas var tajos ieskatīties, un vai tas varētu skart arī privāto jomu, un kā tas varētu skart datu aizsardzību, tātad izmaksas, privātais sektors un datu aizsardzība. Tagad uh, Vimam Vandam Kampam došu vārdu. Uh, voorzitter, ik heb uh, twee vragen. Uh... Eh, Jā, priekšstādātāji, man ir divi jautājumi. Pirmkārt, atsaucoties uz to, ko teica Maisners kundze par šiem te personīgajiem datiem, ir zināms pamats satraukumam Eiropas pilsoņu vidū, ka šīs satiksmes sistēmas, transporta sistēmas, mūs varētu tā kā daļai novērot. Tātad eh, kolēģe jau teica, ka šie dati um, nebūšot tādi, kur varēšot noteikt, ko katrs atsevišķi dara. Tātad kolēģi no komisijas, bet Maisners kundze teica, ka tomēr tāds risks varētu pastāvēt. Kā mēs varētu novērst šādu uh, novērošanas sistēmas izveidošanos? kā mēs varam parūpēties par to, lai šīs diskusijas nekavētu inteliģēto transporta sistēmu attīstību. Otrs jautājums par tehnoloģisko attīstību. Daudzās valstīs mēs redzam, ka šīs eh, sistēmas attīstās ļoti strauji, tehnika attīstās eh, tālāk, eh, produkti kļūst aizvien lētāki, sistēmas kļūst aizvien apjomīgākas Un tad rodas jautājums, vai mēs vispār tam visam vēl varam izsakot, vai tomēr mēs eh, pieņemsim delģēto tiesību aktu, kas eh, jau tirgu pat nav vairs vajadzīgs, ka tirgus ir ticis tālāk. Nu jā, uh, Ismails Ertuks tagad. Jā, ja, fīn dank. Paldies. Datu aizsardzības jautājums jau tika uzdots, par to tad man nav vairs jātaujā. Uh, jājautā, bet man interesētu, vai Eiropas komisijai ir kaut kāds pārskats par to, kāda ir situācija konkrētās dalībvalstīs, kuras gribētu kaut ko tādu ieviest, kuras gatavojas kaut ko tādu ieviest un kurās jomās. Un šeit atgādināšu diskusijas Vācijā, kas notiek par ceļu maksām vieglajām automašīnām un par veidiem, kā varētu šīs maksas ievākt. Un uh, No manas puses eh, ir jau sen tāda prasība, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt vienotam plānam par mobilitāti Eiropā, kur tiek ietverti visi transporta veidi, un šajā sakarā būtu interesanti uzzināt, kādas iespējas eh, redz šeit Eiropas komisija un kā atsevišķās dalībvalstis, eh, um, kāda ir to nostāja pret konkrētiem priekšlikumiem. Tagad Roberts Zīle. Paldies, priekšsādātāji. Arī man ir prātā šis jautājums un šaubas. Šķiet, ka attīstību virza biznesa un tas arī rada tās grūtības, ko pieminēja Vins Vanderkams attiecībās tehnoloģijām, izmaksām. Vai mēs uzlabosim informācijas kvalitāti? Jā. Ja tiks izmantots deleģētais akts. Man par to ir šaubas. Man ir zinām pieredze ar saviem ziņojumiem par dzelzceļa, mm, kravu pārvadājumu, tirgus uzlabošanu e, šajā sakarā, un es gribētu dzirdēt e, tiešām vai šī intervence tehnoloģijās un uh, biznesā um, būs ar savu vērtību. Paldies, Marija Killen, lūdzu. Thank you. Paldies. Arī es domāju par šo datu aizsardzību, atvērtajiem datiem drošību. No personalized data, personalized Vai varētu būt personalizēti dati, personalizēts skal, uh, profils uh, datu ievadēji. Drošības jautājumi ir visbūtiskākie, jo cilvēki negrib, lai visi var uh, redzēt, cik ātri vai cik slikti viņi vada auto. Tāpat eh, vai komisija ir domājusi par eh, apdrošināšanas eh, uzņēmumiem, jo mēs maksājam katru gadu apdrošināšanu, bet kā mēs varam ar eh, savu drošu braukšanu, labu braukšanu ietekmēt savus maksājumus, ja mēs vadām eh, labāk un drošāk nekā citi. Tālāk ir arī jārunā par iespējām ceļu satiksmes sakarā. Paldies, Karīma Delī. Paldies, priekšsēdētājs. Bieži tiek runāts par uh, vienlīdzības trūkumu. Un šajā jomā es gribētu dzirdēt, kas uh, ar to ir domāts. Varbūt jūs varētu pastāstīt, pastāstīt sīk. Thank you. Uh, of course I can see there's uh, possibilities in this system. Paldies. Concerns about Tieši tāpat kā Vanderkamp kungs. To norādīja. Mēs šeit runājam par piekto privātumam, tāpat kā Big Brother. Vai ir kādas garantijas, kas nevarētu, eh, kas nodrošinātu šādu neiejaukšanos? Nākošais runātājs. Dīters Lībrīgs Kovs. Paldies, priekšsēdētāji. Man jautājums, vai šī, šādas sistēmas stāšanās spēkā ir pilnībā atkarīga no Galileo darbošanās, vai mums vispirms ir nepieciešams darbojošies Galileo, un tad varam šo sistēmu īstenot. Kā šie dati tiek apkopot? Nākamais runātājs Fadelī, lūdzu. Paldies gribētu uzdot vienu nelielu jautājumu saistībā ar nacionālajiem piekļuvas punktiem, jo tekstā jums ir pieminēts 6.3 punkts, ka pastāv iespējamība, ka divas vai vairākas kaimiņu valstis var izveidot kopīgu piekļuvas punktu. Un šeit mēs paužam visi bāžas par datu aizsardzību, kā tad šāds modelis var rīkoties, var reāli īstenoties, kad ir šis viens piekļuvs punkts, kurā tiek apvienotas vairākas dalībvalstis, kā tas ir saskaņojums ar datu aizsardzības faktoru. Paldies, un pēdējais runātājs Pāvēls Teličs kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es laikam nesaklausīju šo informāciju ievad vārdos, vai ir ietekmes novērtējums sagatavots. Es saprotu, ka šobrīd vēl ir fāzi, kurā notiek dažādas konsultāšanās. Taču, ja jūs varētu mūs informēt, vai pastāv šāds ietekmes novērtējums, kādi ir rezultāti un vai kad tiks eh, novērtēts šis ietekmes novērtējums. Mūsuprāt, šī informācija vienmēr arī ir jānodrošina mums, kad tiek iepazīstināts ar delģētiem tiesību aktiem. Ļoti labi, tik uzdota ļoti daudz jautājumu. Tagad uzklausīsim atbildes no Kapčīnskas kundzes. Thank you and uh, thank you for all of those questions. Paldies par uzdotiem jautājumiem. Atvainojos, ja es um, apvienošu uzdotos jautājumus, bet sākšu ar. Šār to, kas izskanēja visās uzstāšanās reizēs, konkrēti personas dati. Pirmkārt, šie diliģētie akti neatiecas uz personas datu uzkrāšanu. Mūsu informācija netiek uzkrāta par atsevišķām automašīnām, tie, tie ir dati no infrastruktūru sensoriem. Lielā mērā šī informācija dalībvalstīs jau tiek veidota, bet jāpanāk, lai šī informācija tiktu sniegta vienādā līmenī viscaur Eiropas Savienībā. Un runājot par datu formātu harmonizāciju, mēs vēlamies, lai informācija tiktu sniegta visiem interesētajiem lietotājiem, bet tad, kad es runāju par harmonizāciju, nav runa par informācijas kā tādas harmonizāciju. Šīs deleģētais akts runā par to, kā informācija tiek apkopota Es pieminēju dokumentu pielikumu, kurš piemēru viet, veidā ir dota informācija par datu tipiem. Un tajā sadaļā, kas potenciāli varētu viest visvairāk jautājumus par datiem, kas eh, atskartu privātu personas, eh, kuras pārvietojas par Eiropas ceļiem, mēs uzskatām, ka uh, satiksmes menedžments, ātrums, atļautais ātrums un nevis e, patiesais ātrums tiek norādīts. Tāpat arī mēs nekādā veidā nevēlamies uzkrāt informāciju, kurā skartu personisko informāciju. Tomēr, ja iesākumā es norādīju, ka mēs esam sazinājušies ar Eiropas datu aizsardzības uzraugu un jāatzīmē, kā neatkarīgi no ETS specifikācijām, aplikācijām un pakalpojumiem, jebkurā līmenī Eiropas Savienībā, tie ir pakļauti spēkā esošajai likumdošanai attiecībā uz personas datu aizsardzību. Tāpat jūs apzināsieties, ka ir jauns komisijas priekšlikums par datu aizsardzību, tiesības uz anonimitāti, tiesības uz aizmiršanu. Tās ir iestrādāts jaunajā likumdošanā. Bet vēlreiz gribu uzsvērt to, ka šīs konkrētais dilģētais akts neatiecas uz datiem, kuri varētu uh, iekļaut personiskus privātus datus. Ir bijuši jautājumi par, un Meisners kundze to uzdeva, par izmaksām. Mēs esam izsvēruši izmaksas un peļņas analīzi, kā mēs to darām ar visiem deleģētajiem aktiem. Un tagad mēģināšu atrast savus skaitļus. Atsevišķās dalībvalstīs atšķirīgi elementi reālā laika satiksmes ziņā jau tiek sniegti, bet dažkārt dalībvalstīs izskan jautājums, vai situāciju var uzlabot. Mēs uzskatām, ka jaunajā formātā, kur mēs atsaucamies uz datu un informācijas koplietošanu starp ieinteresētajām eh, pusēm, tie ir iespējamā voti papildus izmaksām. Dalībvalstīm savukārt būs iespēja at atkarībā no tā, cik daudz papildu informācijas vai pakalpojumu tie, tās vēlēsies iekļaut. Taču runājot ar dalību valstīm, mums tika teikts, ka igadējās izmaksas būs starp 20 tūkstošiem un 200 tūkstošiem eiro gadā. Tas būs atkarīgs no sarežģītības, saptve, pārklājuma un citiem faktoriem. In a way, in answer to the question whether, whether um... Tālāk par nacionālajiem piekļuvas punktiem. Vai pastāv risks koplietot informāciju, kuru nevajadzētu? Vai kādi risinājumi ir paredzēti? Šo priekšlikumu mēs iekļāvām deleģētajā aktā pēc diskusijas ar dalībvalstīm, kā jau es ievadaļā norādīju. Piekļūs punkti varētu aptvērt kādas konkrētas teritorijas pilsētu e, zonas, starp pilsētu zonas, un dalība valstis lūdzu iekļaut šādu iespēju piekļuvas punktam aptvērt e, vairāk nekā vienas dalību valsts teritoriju, piemēram, ro, robežšķērsošanas vietās, tāpat informācijas koplietošanām par ceļu informāciju un par satiksmes informāciju. Šeit netiek pieprasīts koplietots jebkāda veida personisku vai individuālu braucienu vai automašīnu informāciju. Said, we had, me, we had with, uh, Mums bija septiņas sanāksmes ar ekspertiem no dalībvalstīm. Un konkrēti šī deleģētā akta sakarā mēs eh, vēlētos, lai risinājums eh, nevestu pie pilnīgi jauniem risinājumiem, bet drīzāk tiktu atrasti trūkstošie ķēdes posmi. Tāpat bija jautājums par to, vai mēs pārāk vēlu nenākam klajā ar šo deleģēto aktu. Mūsuprāt, nē, jo kamēr kādā satiksmes informācija vai tās tips ir pieejams vienā valstī, tas nav pieejams tajā pašā līmenī e, visā Eiropas Savienībā. Tāpēc šis deleģētais akts varētu nodrošināt iespēju jauniem pakalpojumiem paredzēt tādu datu starp savietojamību, kas nodrošinātu vienlīdzīgu pieejamo datu kvalitātes uzlabošanos. Um, Kilenen asked a question about the uh... Kilenens kundze uzdeva jautājumu par uh, informāciju no automašīnas uz automašīnu. Un eh, saziņu starp ar transporta līdzekli. Šis jautājums neatiecas uz automatizēto vadību, kur transporta līdzeklis kļūtu par informācijas centru. Šis ir deleģētais akts, kas attiecas uz satiksmes informāciju un skata satiksmi kopumā un nevis eh, atsevišķu transporta līdzekļus. Tāpat bija jautājums par e, intermodalitāti. Un šeit ir runa par satiksmes informāciju attiecībā pret ceļu. Taču Nedrīkstam aizmirst tādus jautājumus kā kravas transporta plānošana, ceļojuma plānošana. Šajos gadījumos satiksmes informācija ir daļa no intermodālās informācijas, kad mēs runājam par trans, Eiropas transporta sistēmas efektivitāti. Atgādinu, ka mēs runājam par ceļu tīklu ar ar ātrgaitas ceļiem, ar pilsētzonām, taču mums, prāt, tad, kad šī informācija būs pieejama, tad tā kļūs par nozīmīgu transporta organizētājiem, vai tas attiektos uz pasažieru vai kravas transportu, lai varētu labāk organizēt pārvadājumu sistēmu. Vēl jautājums izskanēja pār šo sistēmu un Galileo. Kā jau es sacīju, ir samērā daudz informācijas pieejama tagad, bet skaidrs, ka nākotnē attīstoties Galileo pakalpojumiem mēs varam paredzēt turpmāku attīstību šajā jomā, taču šobrīd mēs e, balstāmies uz netik daudz satelītiem, kā uz ģeocentrisko, ja tā drīkst izteikties, infrastruktūru. Tomēr ilgā termiņā ir skaidrs, ka pamat informācija no satelīta dos iespēju labāku nodrošināt pārklājumu visā Eiropas Savienībā un arī neatkarīgi no infrastruktūras attīstības veida mēs varēsim uh, nodrošināt vienlīdzīgi attīstītu transporta informāciju. Un par pēdējo jautājumu par peļņas un izmaksu analīzi šim deleģētajam aktam mēs esam konsultējušies ar um, privātiem operatoriem un vēlreiz norādu, ka Šis ir tirgus virzīts jautājums un arī privātie operatori, piemēram, ceļojuma organizētāji, pārvadājuma organizētāji varētu palīdzēt aizpildīt ar trūkstošajiem ķēdes posmiem. Paldies! Dank, un jetzt... Lielas paldies! Un pēdējo reizi izteikties dod iespēju Gezīnai Meisnerē, ja viņa to vēlas. Jā, paldies, patiesībā man ļoti apmierināja šī sniegtā informācija, jo jautājumu bija daudz un atbildes arī bija diezgan plašas. Manuprāt, visi jautājumi tikt atbildēt tādēļ. Es tiešām sagaidu, kā lietas attīstīsies tāpmāk. Paldies, ar to mēs šo darba kārtības punktu esam pabeiguši un turpināsim ar nākamo citi jautājumi. nekā nav šajā punktā, tad var teikt, ka nākamā sēde ir pirmdien, 3. novembrī, pulksten 15. Ar to arī noslēdzam šo sēdi, un tagad būs koordinatoru sēde. Paldies! Well done.